tiks uh, publicēts. Atbilstoši 105. pantam, 6. punktam uh, reglamentā, uh, priekšsēdātāja konference ir mani informējusi. Ieteikumu zivsaimniecības komitejai neiebilst deleģētajiem aktam. Ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai noteikts deputātu skaits, kas noteicis zināms liekas, netiks iesnieguši iebildumus, tad šis ieteikums tiks uzskatīts par apstiprināts pretējā gadījumā. Šis ieteikums tiks likt uz balsošanu. Šis ieteikums ir pieejams plenārsēdes mājas lapā.